So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächstes. Labvakar, cienījamie kolēģi. Nākošais mm, darba kārtības jautājums ir cilvēktiesību pārkāpumi Eritrejā un došu vārdu nekavējoties komisāram. Honorable members, I welcome the opportunity to discuss EU development aid. Es eh, ļoti mm, labprāt apskatītu šo jautājumu par eh, attīstības palīdzības piešķiršanu ar Eritrejai, eh, tā pašā laikā ņemot vērā cilvēktiesības pārskāpumus. Savos dialogos ar saviem partneriem visā pasaulē mēs pievēršamies šiem jautājumiem, un Eritreja nav izņēmums. Šajos dialogos un arī publiski Mēs esam pauduši savas bažas, ka Eritreja nepilda savas eh, saistības un neievēro cilvēku pamatiesības. Mēs vēlamies konkrētus soļus, tādus eh, kā komunikando cietuma ieslodzīto atbrīvošana, īpaši eh, Davida Īsāka kungu, kas ir Eritriešu izcelsmes Eiropas pilsonis. Eiropas uh, Savienība uzsver šos jautājumus arī eh, starptautiskajā arēnā, eh, ieskaitot eh, ANO cilvēktiesību